likumi un sākam balsošanu. Man jūs ir jāinformē, ka balsojuma skaidrojumi par šo rezolūciju notiks nākamajā plenārsesijā, respektīvi Strasbūrā. Tūlīt pēc balsošanas nesekos balsojuma skaidrošana. Tātad kopējā četru politisko grupu rezolūcijas priekšlikums no EPP sociāldemokrātiem Aldam un zaļie jau 17. kurš par pret noraidīts. Labi, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais 14. grozījums Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 27. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas. Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 15. grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais punkts. Ceturtais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Arī noraidīts. 18. grozījums, kurš par? Pret. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tad balsojam par sākotnējo tekstu trijās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais punkts, 19. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ceturtais punkts, piektais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais punkts, sestais grozījums, kurš par? pret, atturas, noraidīts. 30. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 20. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pēc piektā punkta septītais grozījums. Kurš par? Pret? atturas, noraidīts. Septītais punkts, 11. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pēc 7. punkta 21. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk Devītais punkts, astotais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 12. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 31. kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Sākotnējais teksts, kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 23. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais punkts. 24. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Sākotnējais teksts. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Labi, pārbaudām, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 1, 3, 32. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Sākotnējais teksts. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais teksts 12. punktā. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam elektroniski. 12. punkts sākotnējais teksts. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 13. punkts, 33. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 9. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 13. kurš par. Pret atturas, noraidīts. Un 25. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums. Tur ir mutisks grozījums no Mesašmita kunga lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. EKR grupas vārdā vēlos iesniegt mutisku grozījumu, kas maina šo grozījumu tādā veidā, ka tiek svītrota otrā daļā. Līdz ar to balstoties uz uh, naidīgumu pret Britu uh, pilsoņiem, tātad mēs balsosim tikai to, aicinu atkāpties uh, komisijas priekšsarētājiem Žanklaudu Junkaram. Punkts. Vai ir iebildumi pret šādu mutisko grozījumu? Četrdesmit deputātiem ir jāpieceļas. Ir skaidrs, ka protestējot ir piecēlušies vairāk, līdz ar to mutiskais grozījums netiek pieņemts. Balsojam par sākotnējo tekstu. Kurš par? Pret? Atturas? Jā, es atvainojos, eh, saka priekšsarētājs, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk, pirmais un trešais grozījums identiski. Kurš pār? Pret? atturas. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 34. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudām, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies, ka palīdzējāt to izlabot. Tālāk balsojam par rezolūciju kopumā personāla balsojumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Paldies, dāmas un kungi. Rezolūcija ir pieņemta. Šīs sēdes protokols tiks iesniegts parlamentam apstiprināšanai nākamās sesijas sākumā. Ja nebūs iebildumu, tad šodien pieņemto rezolūciju nosūtīšu tām struktūrām, kas ir minētas šajā rezolūcijā. Ar to pārtraucam plenāru sesiju un slēdzam sēdi.